Uh, rezolūciju projekti par Nikaragu. Bez kavēšanās došu vārdu autoriem. Pirmais būs Solika kungs. Dziękuję, panie przewodniczący. Priekšādātāji. Ortegas kunga, kurš ir pašreizais Nikaragas prezidents, politika pierāda, ka viņš darbojas tieši tāpat kā vecajos labajos komunistu laikos. Ja jūs esat ieguvis kādu amatu, tad ir ļoti grūti uh, jūs, uh, atbrīvoties no jums uh, šajā postenī. 2006. gadā Ortegas kungs tika izvēlēts par prezidentu. Sandinisti atgriezās pie varas un viņš eh, nekavējoties uzsāka iebiedēšanas un vardarbības politiku. Viņš šīs metodas pazīst ļoti labi. Viņš izmanto slepeno policiju tieši tāpat kā Kubā, un tieši tāpēc Eiropas parlaments vēlētos vērst visu uzmanību uz eh, to, ka opozīcijas pārstāvji tiek apspiesti plašsaziņas līdzekļu žurnālisti, dažādi aktīvisti tiek likti cietumā. Organizācija Amnesty International ir publicējusi ziņojumus par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tagad Ortegas kungs vēlas mainīt konstitūciju, lai viņu varētu ievēlēt atkārtoti. Ir visai ticami, ka viņš pats eh, paziņos, ka viņš paliks pie varas līdz eh, viņa pēdējai dzīves stundai. Viņa elks vienmēr ir bijis Castro, kurš rīkojās pilnīgi, li, t, pilnīgi tāpat. Galu galā mums ir cilvēktiesību klauzula mūsu sadarbības līgumos. Mēs nevēlamies, lai šīs cilvēktiesību klauzulas būtu tikai un vienīgi tukši vārdi. Bilankungs. Se Paldies, priekšsādātājs. Sesdien eh, tūkstošiem cilvēku eh, Nikaragvā eh, devās ielās, lai demonstrētu un protestētu pret Ortegas politiku, jo šī valsts riskē kļūt par diktatūru. Augstākā tiesa neten, nesen sprieda, ka uh, uh, Ortegas kungs var uh, prezident, uh, tātad kandidēt atkal uz prezidenta amatu, un tas tiešām ir nepieņemam, tas ir skandāls. Ļoti interesanti, uh, kā šis lēmums tika pieņemts, jo uh, Ortegam nav vairākuma atbalsts uh, parlamentā. Tātad viņam bija patiesībā uh, jā, izmanto konstitūcijas pārkāpšanas metodi. Ja Ortega atkal kandidēs, tad eh, es domāju, mēs varēsim teikt, ka eh, Nikta, Nikaragva kļūs par diktatūru. Un tad, kad mēs eh, sēdīsimies pie sarunu galda ar Nikaragvu, uh, Mums, manuprāt, ir tas jāpatur prātā un jāizmanto visi mūsu rīcībā esosie, esošie līdzekļi, lai apturētu ar teigu šajā ceļā. Paldies. Man Bālen kungam vārds. Priekšādētāji, es esmu ļoti pateicīgs par šī parlamenta atbalstu delegācijai, ko es vadīju Managvā. Mēs ieradāmies eh, mierīgā ceļā, mēs eh, ieradāmies kā vairākums no mūsu parlamenta, mēs vēlamies runāt par vēlēšanām, par pilsoņu brīvībām un cilvēktiesībām. Mūs lamāja, mūs sauca par pirātiem. Mums pat, eh, mums pat draudēja izraidīšana no valsts, mēs bijām persona non grata. Un mūs īstenībā apvainoja arī valsts apvērsuma organizēšanā. Bez tam viņi lamāja arī manu valsti, un viņi ir apspieduši savu tautu. Es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu kontrolēt situāciju Nikaragvā. Mums vajadzēja nosūtīt, vajadzētu nosūtīt vēlēšanu novērošanas misiju uz 2011. gada vēlēšanām. Es domāju, ka mums ir objektīvi jāvērtē arī vēlēšana rezultāti Hondurasā. Paskatīsimies, vai svētdien vēlēšanas būs brīvas un godīgas, un tad mēs varētu pieņemt lēmumu. Varētu būt, ka, ja tiks apsprināt šie vēlēšana rezultāti, tad tā varētu būt tās varētu būt konsolās krīzes beigas šajā valstī. Paldies Van Bāna kungam. Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā. Dodu vārdu Kēlam kungam tautas partijas grupas vārdā. Lielas paldies priekšsēdētāji! Latīņa Amerikā parādās satraucošas tendences. Populistiskie režīmi konsolidējas un, un tiek pagarināti pašreizējo prezidentu mandāti, dažkārt bezgalīgi. Tieši tādā veidā Hitlers nāca pie varas. Atšķirība bija pavisam neliela attiecībā uz Ļeņinu, taču rezultāti bija tieši tādi paši. Šie prezidenti ar pagarinātajām pilnvarām nevēlas uzlabot savu padoto dzīvi. Te parādās ļoti bēdīgi piemēri, kā normālu cilvēku dzīves tiek izkropļotas un sabojātas desmitiem gadus ilgi. Nikaragvā mēs redzam biedējošu piemēru, ka šādi valdītāji nemaina savu dabu. Viņi atgriežas pie varas, lai vēlreiz to ļaunprātīgi izmantotu. Tieši tāpēc tagad ir pienācis laiks spēcīgi nosodīt šos Nikaragvas konstitūcijas pārkāpumus. Šis jautājums ir jāsaista ar kontroli eh, pār līdzekļiem, kas tiek piešķirti Nikaragvas attīstībai. Patiešām žēl, ka, Nikara, ka Amerikas Valstu Savienība nav vērsusies pret šiem konstitūcijas pārkāpumiem, kas tiek pieļauti vienā no tās dalību valstīm. Paldies eh, Kelam kungam Veronikai Dekeizerē vārds. Paldies, priekšēdētāji. Esmu priecīgi redzēt, ka Van Bālenkungs ir atgriezies Eiropā un ir dzīves un vesels. Taču mūsu politiskajā grupā mēs nevēlamies spēlēt šīs spēlītes. Mēs uzstājām, lai steidzamības kārtā tiktu izskatāt, izskatīts jautājums par Ugandu un homoseksuāļiem. Tika noraidīta arī steidzamības kārtas rezolūcija par Irānu. Taču jūs tagad vēlaties, lai mēs vērstos pret Ortegu. Es domāju, ka mēs to nedarīsim. Es uzskatu, ka e, šīs debatas steidzamības kārtā ir paredzētas, lai mēs palīdzētu cēlt cilvēkiem, kas atrodas sarešķītā situācijā. Šīs debatas nedrīkst izmantot konkrētu deputātu interešu, interesēs. Tieši tāpēc mēs negatavojamies balsot. Es uzskatu, ka Eh, tādējādi parlaments zaudēja savu ticamību. Paldies Dekaizers kundzei. Vārds Romeva Iruēdes kungam. Paldies. Es vēlētos teikt, ka tas ir ne tikai bēdīgi, bet pat apkaunojoši. Še, šīs debates steidzamības kārtā eh, tiek veltītas tematiem, kas to nav pelnījuši. Agrāk mums ir bijusi iespēja runāt par daudz nopietnākām problēmām, bet mēs to nedarījām. Lai runātu šodien par Nikaragvu, esam izstūmuši no darba kārtības daudz svarīgākus jautājumus. Es to patiešām nesaprotu. Es domāju, ka mums vajadzēja šodien runāt par Rietumu Sahāru. Mums vajadzēja runāt par cilvēkiem, kas cieš no tā, ka nevar izmantot savas pamat tiesības, savas cilvēktiesības. Mums vajadzēja runāt par cilvēkiem nometnēs Marokā. Šie ir ļoti svarīgi jautājumi, kuros mums vajadzētu paust savu nostāju. Visus šos jautājumus mēs varējām izskatīt šodien. Taču Tautas partijas grupa vēlas runāt par eh, tādiem jautājumiem, kas mūsuprāt nav tik būtiski, lai tos iekļautu diskusijās steidzamības kārtībā. Izteicās Romevai Rēdiskungs zaļo vārdā. Tagad uh, eh, GOENGL grupas vārdā Figureido kundze. Priekšsēdētāji. Šīs patiešām nav debatas steidzamības kārtībā. Šis nav steidzams jautājums. Mums vajadzētu izskatīt uh, neseno traģēdiju, kas notika novembra sākumā. Uh, apmēram 200 cilvēku gāja bojā vai pazuda bez vēsts. Mums vajadzētu domāt par veselības, uh, ūdens, izglītības jautājumiem. Mums vajadzētu palīdzēt uh, valstīm, kas cieš. Mums ir īpaši fondi, virzības fondi, kas mums ļautu cīnīties ar šiem jautājumiem, kas ļautu mums nodrošināt rekonstrukciju, ļautu mazināt riskus ļautu palīdzēt eh, Salvadoras tautai. Hondurasas eh, militārais apvērsums, šis prezidents, kas it kā ir likumīgi ievēlēts, arī to, mēs, arī to mums vajadzēja apspriest. Mums vajadzēja domāt arī par rietumu Sahāras tautām. Diemžēl mēs to nevarējām darīt, jo eh, pret to iebildē tautas partijas grupa. Tieši tāpēc, kā jau kolēģi minēja, mēs eh, nekļūsim par sabiedrotajiem šajās nepareizajās debatēs steidzamības kārtībā. Klūts kungs, paldies! Es gribētu pievienoties iepriekšējiem runātājiem gribētu atgādināt, ka Kolumbijas prezidents arī mēģina savu pilnvaru termiņu pretēji nosacītiem noteikumiem Kolumbijā pagarināt, tad par to arī vajadzētu runāt. Bet galvenokārt gribētu atgādināt, ka FTP tuvā, uh, tātad liberāļiem tuvā, uh, tuvais fonds uh, bija pie, iesaistīts uh, Hondros pučā, vismaz Vācijā bija debats par to, un šīs, uh, šī fonda stipendiāti atvērtā, atklātā vēsturē distancējās uh, no vēlēšanām, un mēs zinām, ka uh, starptautisko liberāļu priekšsēdētājs un uh, Friedrich Naumann uh, fonda mājaslapā var lasīt, ka uh, viņi runāja par uh, iespējumu apvērsumu. Un, uh, šādos apstākļos uh, valsts Nikvaragva uh, izraida kādu uh, politiķi no citas valsts, tas, man labprāt, ir pieņemami. Tas tā notiktu arī citur. Un Latvijas-Amerikas valstu vadītāji cenšas iznot sociālu politiku. Un es gribu pateikt, ka mēs neatbalstīsim to, kas notiek. Tagad būs uh, brīvā mikrofona procedūra, bet mums saskaņā ar noteikumiem ir tikai divas minūtes. Mums ir daudz runātāju, tātad es nedaudz piekāpšos un es došu vārdu vienam runātājam no katras politiskās grupas. Sāksim ar Kasalīdes kungu. Thank you, Mr. President. Well... Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, nesaprotu mūsu kolēģi reakciju, mūsu godāto kolēģi reakciju. Tie, kas ir no manis pa labi šajā plenārsēžu zālē, runājot par tēmātu izvēlu, par kuriem mēs šodien debatējam, es nesaprotu, kāpēc eh, tas nav steidzami eh, izteikties un diskutēt par to, kā vienam no mūsu parlamenta deputātiem, uh, kā pret viņu izturējās. Viņš apmeklēja Nikaragvu un uh, viņš ir uh, starptautisko liberāļu prezidents. Un es nesaprotu, kāpēc mēs nevaram runāt par šo jautājumu parlamentā un runāt arī par šo te jauno tendenci Latīņamerikā, kad tiek patvaļīgi centieni izdarīt, mainīt konstitūciju un pārtraukt uh, Uh, senu tradīciju. Uh, katrās valstī ir konkrētas tradīcijas par to, vai vienu vai divus termiņus var prezidents valdīt. Un mūsu godātie draugi šeit runāja jau par čiti, četriem citiem tematiem, un es uzdodu jautājumu, kad mēs apspriedīsim šos četrus citus tematus? Ja mēs varam apspriest tikai trīs Priekšsēdētājs atgādina Kasulīdes kungam, ka viņam ir tikai viena minūte. Es atvainojos, saka Kasulīdes kungs, paldies. Jūs tas paliec, kas lūdzu? One minute. Viena minūte. Priekšsēdētāji. Kau savo frakcijos nuomonę. Es eh, atbalstu manas politiskās grupas viedokli, ka šis jautājums nedrīkstē būt eh, darba kārtībā, jo ir daudz aktuālāki un steidzamāki jautājumi uh, pasaulē. Ja mēs runājam par Nikaragvu, tad eh, vajadzētu pateikt, ka tā ir eh, valsts, kurai ir vislielākie parādi un visnabadzīgākā valsts Latīņamerikā. Un šis te komunistiskais eksperiments un arī neoliberālais eksperiments nepierādīja sevi. Tā ir valsts, kur uh, Uh, supervalstis ASV un PSRS vienmēr iejaucās, un tā ir valsts, kas joprojām vēl nav pārvarējusi pilsoņu kara sekas un nav izgājis no šādas situācijas. Un, Tur ir uh, stingrās rokas politika, ko mums vajadzētu nosodīt, bet uh, neaizmirsīsim, ka šādas tendences ir arī Eiropā. Mēsners kundze, vienu minūtu. Priekšsēžkungs, uh, te izskanēja dažādas balss. No vienas puses tas, ka ir e, steidzamāk jautājumi par šo, un tādēļ šis jautājums šodien nebūtu debatējums, balsojums, var jau būt, bet e, mēs, Eiropieši, raugamies uz to, lai uh, mūsu vērtības tikt ievērot, brīvības, pamatbrīvības, cilvēkbrīvības, preses brīvība. Ja šīs brīvības ir apdraudētas kaut kur pasaulē, tad mums tās ir arī jāizstāv. E, Tik sacīts, ka Friedrich Naumann fonds esot e, piedalījies valsts apvērsumā, ka FDP e, liberāļu partijas locekla Vācijā es gribu nepārprotam noliegt šīs baumas, kas ir palaists. Un treškārt, Van Bālenkungam uh, Eh, tika pārmests, ka viņš esot eh, arī diskutējis par valsts apvērsumu un tādēļ viņš esot ticis izraidīts, eh, izraidīts no valsts. Es jautāju, ja mēs nevaram diskutēt brīvā runā par visādiem jautājumiem, mēs taču saprotam, ka jābūt izteikšanās brīvībai, vai tas var būt jau pamats diskutēt, izraidīt personu no valsts. Um, E, atklāti, tāpēc, ka viņš ir diskutējis par kādiem jautājumiem. Es domāju, tā ir e, nepreiz pieeja. Paldies, Maisners kundze. Gal galā Čāls Tanaks minūte. Nikaragva ir un paliek viena no Amerikas kontinenta nabadzīgākām valstīm. Uh, un Daniela Ortegas nespēja eh, uzlabot ekonomisko situāciju savā valstī, neskatoties to, ka viņš ir eh, mirjāda ar eh, socialistiskiem solījumiem palaidis. Tas viņam netraucēja tagad tiek tiest pēc trešā pilnvaru termiņa. Ortega atkal parāda savu necieņu parlamentārai demokrātijai un tiesiskumam, izmantojot konstitucionālas tiesas pilnvaru. Eh, šajā ziņā viņš neatšķirs eh, no Hugo Čaves, Venecuēlas prezidenta, eh, kas arī ir kreisais. Uh, Šādi tiek apdraudēta reģionālā un demokrātiskā stabilitāte, īpaši jau ņemot vērā situāciju, kas ir haotiska eh, eh, turpat kaimiņos Hondurasā. Ja pat tiešām eh, Ortega tic demokrātijai un brīvībai, tad viņš nevar pacelties pār Nikrāgas tautas gribai. Vienu minūti tikai lūdzu, saka priekšsēdz, pavisam īsi šī varbūt diva mazliet sarežģītā debate vismaz viens rezultāts. Alde grupas kolēģi nu pat netieši apstiprināja, ka tiešām jautājums par valsts apvērsumu ir, par to ir bijis runa šajās sarunās. Viņi to aizstāvja ar argumentu, ka par to jāvar runāt, par visu jāvar runāt, arī par valsts apvērsumu. Es domāju, ka šī debata līdz ar to ir devusi diezgan labu, ievērumu rezultātu. Par to esmu diezgan pateicīgs. Paldies. Tagad uzklausīsim komisiju par šo tēmu. Lūdzu, komisāra kungs. Paldies, priekšsēžkungs, dārgie kolēģi. Kā jūs ziniet, Eiropas Savienība ir iesaistīta dialogā ar šo valsti, kas uh, un vēlas stiprināt demokrātiju uh, šajā valstī. Mūsu ilgtermiņa centieni ir vērsts uz to, lai uh, šīs valsts attīstību un demokrātisko stabilizāciju veicinātu un uh, Amerikas kontinenta stabilitāti kopumā. Uh, Kopš 2008. gada novembra vēlēšanām, kuras uh, pa, uh, notika uh, krāpšanu uh, pārmetumu ēnā, um, fundamentāli demokrātijas principi uh, nav uh, tikuši ievēroti. Un līdz ar to naudas devēji ir pārskatījuši savu nostāju attiecībā uz šo valsti un iesaudējuši līdzekļus. Komisāra Ferrero Valdner ir pārtraukusi kādu budžeta atbalstu Nikaragvai no 1. janvāra 2009. gadā šo lēmumu. Eh, šim, pirms šī lēmuma bija diskutījis ar dalību valstīm padomē. Komisija oktobrī eh, izdarīja vienreizēju eh, maksājumu 10 miljonu eiro izglītības jomai. Bet daudz vairāk liedzekļi ir iesaldēti, ko, eh, kopā piedāvājam vēl 46 miljonu. Ir izskanējis kritika, ka nav viss saskanots ar dalību valstīm. Neieslīgšu detaļās, bet es domāju, ka ļoti svarīgi, ka ja mēs pieņemam šādas lēmumus, tad mums ir procedūra, lai nodrošinātu, vai vismaz censtos nodrošināt, ka Eiropas komisija un dalību valstis ir ar vienu nostāju attiecībā uz eh, kādu konkrētu valsti. Ja beigās tas mm, izrādas neiespējami, tad, protams, katrs var darīt to, ko viņš uzskata par nepieciešamu. Labi. Nikarāgas valdība ir paziņojusi, ka nākamajās reģionālās vēlēšanās 2010. gadā un vispārīgās vēlēšanās 2011. gadā uh, notiks starptautisko novērotāju uh, pavadījumā uh, val, Eiropas dalī, eh, Savienības dalībvalstu valdības eh, piedalīsies vēlēšanu novērošanā, un ES projekts būs eh, novērotāju atbalstam. Tad, tad tas viss nākamgads. Neseni notikumi, kā piemēram konstitucionālās tiesas spriedums, metēnu uz Nikarāgas valdību. Tā nav izpildījusi savus pienākumus Ir bieži vairāk gadījumi, piemēram, 21. novembrī, pirmdien, Trojka ir e, paud, e, paz, e, demāršu paudus Nikaragvai par e, šiem demokrātijas principu pārkāpumiem neseniem. Mēs arī turpmāk strādāsim ciešā sadarbībā ar ES dalībvalstīm, e, kā arī parlamentu, kā šī debata parāda Paldies, komisār. Tagad debatē par Nikarāgus jautājumu ir slēgta. Balsojums būs debašu beigās. Pievēršamies nākamam darba kārtības punktam. Mums ir četri rezolūcija projekti par Laos un Vietnamu. Vietnamu.